Mēs sāksim ar eh, balsojumu, kas ir personāls balsojums. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Frasoni kundze reglamenta jautājums. Priekšsēdētāji tikai neliela piezīme. Ņemot vērā to, ka kolēģi vēl aizvien ieņem vietas, mēs eh, grozīsim Mm, e, reglamentu, jo mēs esam zaudējuši ļoti daudz laika nederīgās sarunās. Mēs izlēmām, ka Auken ziņojumā debašu nebūs, un mēs atstājām vienkārši palaidām gaisā pusstundu, kaut gan mēs būtu varējuši apspriest tekstu, kas ir ļoti svarīgs pilsoņiem. Paldies, jūsu piezīme tiks, tiks paziņota kompetent tām e, iestādēm, un tagad sas, e, saskaņā ar vienkāršotu e, procedūru lēni ziņojums Baltā grāmata par zaudējumu atlīdzināšanu prasībām saistībā ar konkurences notikumu pārkāpšanu. Personāls balsojums sākam balsot. Visi ir nobalsojuši? Vai tik tiešām visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Nobalsojuši 526 par 498, 11 pret 17 atturas eh, pieņemts, apsveicam Lēnas kungu. Saskaņā ar darba kārtību mēs eh, liekam uz balsojumu Sikerska ziņu pārtiks izdalīšanu kopienas vistrūcīgākajām personām. Manuprāt, mūsu referents vēlas izteikties ļoti īsi. Szanowni posłowie, przyjmując dzisiejszy raport dotyczący programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących šis ir ziņojums par eh, pārtiks produktu izdarīšanu visnabadzīgākiem kopienas iedzīvotājiem. Tas radīs pareizo vēstījumu mūsu pilsoņiem, proti, ka savienība atbalsta nabadzīgos ļaudz mm, ar šo pārtiks bezmaksas izdevas programmu. Kopā ar citām programmām, kā augļu, mm, dalīšana skolās, eh, droši vien arī mainīs uh, iedzīvotāju viedokli par Eiropas Savienību, tā tiks uzskatīta par draudzīgāku tiem, kam ir vajadzības, draudzīgāku jauniem cilvēkiem. Tāpēc ziņojuma pieņemšana dos vēstījumu cilvēkiem, ka mēs esam atvērti pilsoņiem. Paldies, skatām regulas priekšlikumu, kompetent, kompetentās komisijas grozījums, blokā trīs grozījumi par, pret, atturas, pieņemts. 27. punkts 6. Eh, paragrāfs 21. grozījums par, pret, atturas, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 308 balsis pret un tikai 229 par. Mēs pārējām pie 14. grozījuma par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27. pants, 7. punkts, 5 grozījumi no 16. līdz 19. grozījumam par, pret, pārbaudām elektroniski atsevišķi, kolēģi nav pakustinājuši savu roku, sākam balsot par šo bloku no 16 līdz 19. Tā visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 361 balsts par 177 pret. Tātad 28. atkrīt, mēs pāriem pie 7. apsvēruma, 5. grozījums par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts, bet pārbaudām elektroniski. 5. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 379 balsis par 171 pret. Un tālāk grozīties komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Apsveicam Sikerska kungu. Mums palika likumdošanas grozījums kā tāds eh, personāls balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. E, pieņemts ar 425 balsīm pār 71 pret. Vēlreiz apsveicu referentu. Un tagad saskaņā ar darba kārtību balsojam par Saīda Karim ziņojumu par Eiropas Savienības Indijas brīvās tirdzniecības nolīgumu. Trīs grozījumi. Sākam par e, trešo grozījumu. Nomin, personāls balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 326 par 2 un tieši mazāk par 100 pret. Trīs atturas pieņemts. Vispārējais atkrīt. Pirmais grozījums e, - personāls balsojums. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, tas atkrīt. Mēs pārējām pie nākamā punkta, jo viss ir nomainīts ar to, ko mēs esam pieņēmuši. Tātad Letirina ziņojums apakšlīgumu slēdzošo uzņēmumu sociālā atbildība ražošanas ķēdēs. Mēs skatām rezolūcijas priekšlikumu. Divi grozījumi. Pirmais grozījums par pret atturas Manuprāt, noraidīts pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 231 balss par, 303 pret. Otrais personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 321 par 235 pret pieņemts. Viss pārējais atkrīt. Apsveicam referentu. Nākamais ziņojums - Katerīna Baceli pārtikas cenas Eiropā. Un pirms mēs balsojam, uzklausīsim referenti Baceli kundzi. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Būtu ļoti interesanti, ja mēs tagad eh, rezolūciju no lauksaimniecības komitejas un alternatīvo priekšlikumu varētu salīdzināt. Piektajā punktā ir uh, eh, ievies grozījums, un uh, tur ir ļoti skaidrs izteikums. Turklāt vēl uh, ir arī politiski centieni, un uh, šeit uh, nav norādīts uz lielo uzņēmumu lomu un uz pārdošanu gala patērētājiem. Mums ir eh, Eiropas parlamenta deklarācija ar 439 parakstiem, eh, un mēs prasām arī lielveikalu tīklu uzraudzību. Turklāt vēl ir arī politiskas norādes uz konkurenci, un tas ir svītrots. Un uh, ir eh, arī lūgums paneiropiskai pieejai, kas nāktu par labu patērētājiem un uh, saprātīgām uh, cenām. Tas ir nosvītrots. Lauksaimniecības komiteja un augsta līmeņa grupa prasa, lai konkurences apstākļi un arī iekšējā tirgus caurskatāmība pārtiks produktu tiktu uh, pārbaudīta. Un tas ir ļoti žēl. Nu, paldies. Pārējām pie balsošanas. Divi identiski grozījumi. Lūlīngas kundze, reglamenta jautājums lūdzu. Priekšsēdētāji, tas, šī deklarācija, tas ir nepieņemama. Es gribēju pateikt kolēģiem, ka esmu viena no alternatīvas rezolūcijas autoriem. Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā un nevis Padomu Savienībā. Esmu pārliecināts, eh, eh, Lulings kundze, ka kolēģi detaļu pamanīja, bet kāpēc dot vārdu tad eh, referentei, jo viņi nevarēs teikties debašu laikā. Viņa ir tiesības uz divām minūtēm un divas minūtes referenta brīvība, tā ir pilnīgi un tā tik ievērota. Divi grozījumi, kas ir identiski par tekstu kopumu. Pirmais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 131 balss par 399 pret noraidīts. Un tagad es lieku uz balsojumu kompetentās eh, komitejas rezolūciju, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 390 par 112 pret Pieņemts. Apsveicam Baceli kundzi. Nākamais balsojums - Aukens kundze ziņojums par Spānijā notiekošās ekstensīvās urbanizācijas ietekmi. Dod vārdu Kašmana kungam, kurš vispirms gribēja meklēt deklarāciju. Vispirms Kašmana kungs. Just wait for a while, dear, dear. Mazliet pagaidiet, Aukins kundze. Lūdzu, Kašman kungam vārds. Paldies, priekšsēžkungs. Gribētu kolēģis informēt, ka principiāli iemesla dēļ es gribētu atsaukt savu vārdu no sociālistu grupas alternatīvā eh, eh, priekšlikumu par rezolūcijai pie Alkaina ziņojuma. Es gribētu arī eh, namam zināt, darīt zinām, ka pēc pieciem gadiem, kad es strādāju šim jautājumam, es balsošu pret abiem alternatīviem mm, rezolūciju priekšlikumu un balsošu par Alkaina ziņojumu. Paldies, priekšsēžkungs! Eh, paldies par šo precizējumu. Eh, tagad referentei vārds. E Jā, cienījamie kolēģi, Eiropas Savienības iedzīvotāji. Eh, šis, šis eh, ziņojums ir ļoti gara darba rezultāts, un visas politiskās grupas ir piedalījušās. Gribētu teikt paldies arī priekšsēdētājiem un arī ēnu referentiem par labo darbu. Es šeit ļoti aktīvi esmu strādājusi, un eh, tas bija darbs, kam ir ļoti liela ietekme uz desmit tūkstošu Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvi un arī uz Spānijas dabu. Uh, ziņojums nu, komitejas ir pieņemts divu, divu trešdaļu vairākumu komitejā, un šeit ir ļoti daudz dažādi aspekti, kur ir runa par uh, Spānijas urbanizācijas praksi, tur ir runa arī par uh, pilsoņu pamatiesībām, un uh, arī problēma par uh, īpašumu tiesībām, kas ir iegūti likumīgi. Šeit visas dalību valstis ir uzņēmušās pienākumus. Ļoti daudz problēmas ir, kas arī atstāja kat katastrofālu ietekmi, ir tīpaši urbanizācijas praksē, ir tīpaši pie jūras uh, reģionos un arī Spānijas salās, arī reģionā ap Madridi. Šeit runa ir par tādu problēmu, ka Spānijas piekrastes aizsardzības likumdošana atkal ir ieviesta, atkal darbojas, un dažiem cilvēkiem maz nav tiesība dzīvot savā mājā. Tas pat nozīmē, ka dažas mājas uh, ir jānojauc. Tad arī pastāv problēma, ka daudzas mājas tiek būvētas ar eh, pašvaldības atļauju, bet tagad tās tiek klasificētas kā nelikumīgi būvētas, un ir bijuši arī ļoti daudz korupcijas gadījumi. Šeit ir problēma par to, ka nav tiesiskās drošības, tās trūkst, ir ļoti daudz skandāli, un kompensācijas maksājumu situācija nav skaidra. Man nevis skaidrs, eh, kas nes atbildību par šo situāciju. Es uzskatu, ka ļoti skumji ir tas, ka šie pārkāpumi no, arī no pašvaldību puses eh, traucē citu cilvēku darbu, kas eh, ir vērsts uz ilgspējīgu attīstību, un to faktiski dzēš. Mē, mums eh, visi aspekti šeit ir apgaismot šie diskusijā, un bija arī liela diskusija, un mums ir jāmaina, lai šī situācija uzlabotos, un jāpanāk, lai būtu iespējams brīvas diskusijas. Es gribētu aicināt, lai uh, abi alternatīvās rezolūcijas tiktu noraidītas. Kaut arī tie balstās uz mana ziņojuma, bet tie nav līdzsvaroti, tie nav, tie nav neitrāli un tur nav visi punkti, kura, ko, par kuriem runāja komiteja. Paldies! Paldies! Ir divi grozījumi tekstam. Es at, at, norādu, ka zaļo grozījums pēc personāla balsojuma ir atsaukts. Pirmais grozījums par, pret, atveras, noraidīts pārbaudām elektroniski pirmo grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts, kā jau es to sacīju, 126 balsis par, 393 pret, otrais grozījums par. E, e, balss personāls balsojums tika atsaukts vakar vakarā saskaņā ar mūsu reglamentu. Es tikko to paziņoju. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vai jūs vēlaties vēlreiz pārbaudīt? Jūs vēlaties pārbaudīt? Ļoti labi, pārbaudām elektroniski. Es nevēlos, lai šis ziņojums tiktu ap, aptraipīts arī par kādām aizdomām. Otrais grozījums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Manuprāt, bija, tā, zinām, daļa taisnība 72 balsis par 436 pret 44 atturas noraidīts. Un kompetentās komitejas grozījums uz balsošanu personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 349 balsis par 110 pret 114 atturas pieņemts. Apsveicam Aukens kundzi. L'ordre du jour appelle Nākamais ir eh, Miģermona ziņojums transatlantisko attiecību stāvoklis pēc vēlēšanām Amerikas Savienoties valstīs. Mēs skatām rezolūcijas priekšlikumu. Trešais grozījums par. Pret atturas pieņemts. 19. punkts. 4. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 240 pār 307 pret noraidīts. Tālāk 19. punkts par pret atturas pieņemts. 29. punkts 5. grozījums padaļām. Trīs daļās. E, personāls balsojums par katru daļu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 97 par 465 pret. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 483 balsis par 48 pret. Sa pēdējā daļa sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 259 par 290 pret. Šī daļa nav pieņemta. Un tagad atsevišķi balsojums par pret atturas pieņemts 41. Eh, padaļām, divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas. Manuprāt, noraidīts pārbaudām otrā daļa elektroniski pārbaudām. Manuprāt, noraidīta. Atsevišķi kolēģi nav cēluši roku, vai viss tagad ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 45 punkts. Atsevišķi balsojums par pret atturas pieņemts. 48. grozījums, otrais, eh, eh, punkt, eh, gro, otrais punkts par pret atturas noraidīts. 52. punkts, sastais grozījums, personāls balsojums, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 72 par 473 pret 11 atturs noraidīts. Un tagad rezolūcijas priekšlikums kopumā, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 503 par 51 pret pieņemts apsveicam Milānu Monkungu. Nākamais balsojums ir divi rezolūcijas priekšlikumi par pagaidu tirsniecības nolīgumu ar Turkmenistānu. Un pirms sākā balsojumu dot vārdu Kasparīkungam reglamentu jautājumā. Cienījamie kolēģi, saskaņā ar 174 es daudz pārējais politiskās grupas vārdā pieprasu rezolūciju noslēguma balsojumu pār uz nākamo plenārsēdi. Vakardienas debatē kļuva skaidrs, ka ir parlamenta vairākums kas ir s, eh, tikai tā savot ar, ar, ar lielām eh, iebildēm varētu piekrist. Uh, konvencijas parakstīšanai. Un pēc stagnācijas laika ir eh, jāpanāk eh, jauna kvalitāte starp Turkmenistānas un Eiropas Savienības dialogu. Jaunajā konvencijā būtu svarīgi, ka komisija un eh, padome nedod šeit rīcības brīvību, kā parlamentam mums vajag garantijas no komisijas un padomes. Ja pasliktināsies cilvēku tiesību situācija, tad uh, vajadzētu nopietni padomāt šo konven konvenciju apstādināt. Diemžēl komisija vakar tikai ar nosacījumiem un padomu vispār nepiekrītu šādām prasībām. Tādēļ es savas politiskās grupas vārdā eh, pieprasu, lai šie abi noslēdzošie balsojumi tiktu pārlikti, lai eh, tik ilgi, kamēr būtu komisijas un padomes eh, cita nostāja. Saskaņā ar mūsu reglamentu. E, procedūra pieprasa to, lai orators, lai viens orators izsakās par un viens pret. Tagad par. Uh, Paldies, priekšsēžkungs. Pilnīgi piekrīt mūsu kolēģim Kaspārikungam, ka balsojums būtu jāatliek par rezolūciju. Jo vakardienas debatēs kļuva ļoti skaidrs, ka īpaši padomu nebija gatava Eiropas parlamentam dot pietiekošas iespējas, sakot līdzi situācijai Turkmenistānā. Un mums ir ietekme uz šī līguma pamata ietekmēt situāciju šajā valstī. Tātad arī es gribētu atbalstīt, kas pārī mm, priekšlikumā atlikt šo balsojumu. Ļoti labi, un tagad vai kāds kolēģis grib izteikties pret? Es nevienu neredzu, tādējādi es tagad aizinu balsot par atcelšanu. Tagad kas ir par atcelšanas vēlāk laiku? Pret? Pieņemts. Mēs esam atlikuši. Donc, le rapport Kasperi est également... Tādējādi Kaspari ziņojums arī tiek atcelts uz vēlāku laiku šo pašu iemeslu pēc. Kaspari kungs, lūdzu. Ähm, Cienījamies priekšsādātāji. Pieprasījums bija lūdzu šo galīgo noslēdzošo balsojumu, bet nevis par grozījumiem atlikt. Nous n'avions pas eu cette information au service de la... Tādējādi mēs atliksim uz vēlāk tikai galīgo balsojumu, neliels pre precizējums. Tādējādi mēs liekam uz balsojumu, kas pārī ziņojumu par pagaidu tirsniecības nolīgumu ar Turkmenistānu. Pirmais grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Un šeit arī mēs apstējamies, jo tālāk ir galīgais balsojums, kas ir atcelts uz vēlākumu. Nākamais ziņojums ir Lambrīnītis ziņojums par drošības un pamatbrīvību nodrošināšanu internetā. Mēs skatām. Je vous en prie. Sehr geehrter priekšsēdētāji, kungs, mans pieprasījums bija tikai abus eh, beigu balsojumus atlikt un balsot par grozījumiem, tā ka mēs abus beigu balsojumus, varētu par tiem balsot nākamajās plenārsēdēs. Tik tiešām eh, sēdes dienesti tā to nesaprata. Ja es pareizi sapratu, mēs eh, balsojam grozījumus, eh, nevis jūsu ziņojumu. Mēs pārējām pie četru politisko grupu priekšlikumu. Pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Otrais punkts, ceturtais grozījums. Ceturtais atvainojas, saka priekšsēdētājs par, pret, atturas noraidīts. Otrais e, punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pār 297 pret 256 pieņemts. Piektais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 238 par 311 pret noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas arī noraidīts. Otrais grozījums. Mutisks grozījums Uh, uh, Protras kundze, jā, lielisks grozījums, ko ir iesniegusi mana grupa un kas dos mums iespēju ietekmēt cilvēktiesību situ situāciju, tiks vēl uzlabots, ja mēs nomainīsim e, perspektīvu parakstīšanai ar perspektīvu ratificēšanas pabeigšanai, kas ir pareizais eh, formulējums. Lūk, pre, juridisks precizējums. Vai kolēģi kāds protestē pieceļoties? Nē, es neredzu 40 kolēģis, kur pieceltos tādējādi. Mēs iekļaujam Flotras kundzes sacīto, un es tagad šādi mutiski grozīto punktu lieku uz balsojumu par, pret, atturas, noraidīts. Paragraf 8. Astotais punkts. Nu, verifijon. Mēs varam pārbaudīt. Otrais grozījums pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Es saskaitīju pareizi 147 par 386 pret. Grozījums tiek noraidīts. Astotais punkts, septītais grozījums par pret. Apturas noraidīts. Un nav galīgā personālā balsojuma, jo tas ir atlikts uz vēlāku. Mēs visbeidzot izpratām ļoti smalki niansēto referenta informāciju. Un tālāk Lambridnīdi ziņojums par drošības un pamatbrīvību. Jā, Gēbelskungs, lūdzu, vai ir kāda problēma? Priekšsēdētāji, man ir tāds iespējas, ka jūs veicāt eh, balsojumu par Kāsparīs ziņojumu un manas grupas piedāvātais noraidīts, eh, grozījums tika noraidīts. Es pats eh, nobalsoju pret. Manuprāt, ir jāatkārto balsojums Kāsparīs ziņojumā, kurā bija tikai viens grozījums bez galīgā balsojuma. Principā Ekrāni atbilda manis teiktajam, bet ja kolēģi vēlas atkārtot balsojumu, neviens neiebilst, ne tagad, ne turpmāk, tad mēs to varam atkārtot. Atkal uzmeklējam attiecīgo dosie, kurš jau ir nodots eh, arhīvā. Tātad pirmais grozījums, ko iesnieguši sociālisti par, pret, atturas, pieņemts. Jā, tik tiešām tas maina pilnīgi visu. Un tagad saskaņot darba kārtību. Visbeidzot, mēs pārējām pie manis jau trīsreiz paziņotā ziņojuma Stavros Lambrinīdis drošības un pamdarību nodrošināšana internetā. Un mēs skatām rekomendācijas priekšlikumu. Pirmais punkts pēc H punkta. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otra, eh, trešais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 221 par 317 pret 9 atveras noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas. Manuprāt, noraidīts pārbaudām. Elektroniski pārbaudām ceturto grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 221 noraidīts 229 pār 279 pret. Piektais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 244 par 291 pret noraidīts. Manuprāt, tautas partija grib nākt klājā ar mutisku grozījumu. E? Vai kāds no tautas partijas? Mm, tā tad esmu nepareizi informēts, acīm redzot, ziņoju, ka pirmo reizi e, sēžu zālē ir mani vecāki. Fin de point d'ordre. Paragraf 1. Pirmais punkts, sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais eh, punkts atsevišķs balsojums par, pret, atturas. Ļoti daudz kolēģi necēla roku, pārbaudām elektroniski, sākam balsojumu pirmais punkts. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Ļoti labi, 251 pār 260 pret, 8 atturas noraidīts. Q apsvērums, otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Un grozītais rezolūcijas priekšlikums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 481 par 25 pret pieņemts apsveicam referentu. Un visbeidzot pēdējais balsojums. Lambrīnīts kungs referents vēlas izteikties, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies visiem par atbalstu. Tikai viena lieta, kas radīja man nelielu apjukumu. Mutiskais balsojums, eh, eh, grozījums ir balsošanas sarakstā, bet neviens to nepiecēlās, lai to atbalstītu. Tas nozīmē, ka tas tika eh, noraidīts, tas par to vispār nenotika balsošana pareizajā skaitā. Es piekrītu, lai mutiskas grozījums tiktu pieņemts, tas ir mutiski aizsaka. Tas arī nenotika, neraugoties uz manu lūgumu. Tālāk pēdējais balsojums rezolūcijas priekšlikums stratēģija par kuģu labāku demontāžu. Trešais punkts, pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Manuprāt, noraidīts pārbaudām. Elektroniski pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 229 par 264 par 4 atturās noraidīts. Trešais punkts atsevišķis balsojums par. Pret. Atturas pieņemts. 14. padaļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pārbaudām, manuprāt, pieņemts, bet jāpārbauda. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 282 par 215 pret. 5. 15. atsevišķs balsojums par, pret, atturas, pieņemts. Un tādējādi rezolūcijas priekšlikums, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 469 pār 8 pret 3 atturas pieņemts. Apsveicam, apsveicam autorus. Mēs esam beiguši balsojumu, bet mēs tagad sākam balsu skaidrojumu.